Tas arī būs jāievieš aprīlī. Paldies priekšsadarē! Paldies komisāru kungam! Nu, ko man ir jāteic, ka ir divas rezolūcija priekšlikumi, kāda mums ir iesniegta, lai noslēgtu šīs debates. Balsojums notiks rīt, pulkstens 12. Debats adēļ ir slēgtas rīt tiekamies pulkstens deviņos. Darba kārtība jums ir uh, arī ir pieejama Eiropas parlamenta imekļu vietnē. Lielisku vakaru!